grozījumi. Un tie ir tāpēc, ka balsojums sākās 11.30 un tas par pusstundu saīsina mūsu sanāksmi. Jūs jau saņēmāt informāciju, ka 9., 13., 14. punkti tiek pārcelti uz nākošo sapulci 26. un 27. septembrī. Tāpēc mēs arī sam, saīsināsim debats par 4. punktu, par 18. gadu budžetu un 8. kas ir daudzgada finanšu schēma. Gajer kungs eh, aicināja pātrināt viņa Eh, pārziņā sošos punktus, kas ir sastais un septītais. Un tāpēc mēs sāksim ar šiem abiem ziņojumiem tūlīt pēc balsojuma. Ja neviens neiebilst, tad es uzskatu, ka tādā veidā grozītā darba kārtība tiek apstiprināta. Tāpat arī norāda, ka saskaņā ar koordinatoru vēlmēm mēs eh, sniegsim informāciju par sarunu turpinājumu starp Eiropas Savienību un Britu valdību par Brexit. Un ka mūsu sarunvedējs Gīs Verhofstāts būs komitejā 10. oktobrī rīt sēdē. Precizēsim, kurā laikā. Tāpat paužam vēlmi, lai būtu klāt komisijas pārstāvis. Tālāk ziņoja, ka esam noslēguši politisku vienošanos ar padomu otrdien par Eiropas strateģisko investīciju fonda paplašinājumu. Tagad mēs darīsim visu iespējamo, lai pabeigtu darbu pie teksta, lai varētu to likt uz balsojumu plenārsēdē. Lai tas stātos spēkā 2018. gada sākumā, un es apsveicu mūsu referentu Fernandešu. Koordinatori! Šorīt koordinātori iecēla Jensu Gajeru, lai strādātu ziņojumu par fleksibilitātes instrumentu mobilizāciju ilgspējīgas attīstības fondam, tāpat arī koordinātoru uzdev jūs priekšsēdētājam sākt ziņojumu par eh, o gā, ogļu un tērauda kopienas eh, likvidāciju finanšu jomā, lai varētu šo darbu turpināt, tāpat arī par vidusposmu pārskatu par daudzgadu finanšu schēmu pēc 2020. gada un par šī teksta arhitektūru kopumā. Lūk, tās ir informācija korekcijas no manas puses. Tāpat arī jūs saņēmāt e, protokols mūsu jūnija sanāksmēm. Ja iebildumu nav, tad es uzskatu šos protokols par apstiprinātiem. Un tagad mēs varam pāriet pie balsojuma sadaļas. Aicinu ievietot jūsu balsošanas kartes paredzētajās iekārtās, man nav balsošanas kartes, man arī nav, saka priekšsēdētājs. Kuram vēl nav kartes? 3, 4. Bon, Pirmais balsojums. Tas ir lēmums ast, numur 18, trešā sadaļa ģenerālais ziņojums par Jansa Geijera ziņojumu. Lēmums 8, numur 18, balsojums elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vienu balss pietrūkst. Beidzam balsot. Pieņemts 23 balsis par, eh, divas pret. Un kas vēl nav nobalsojuši skaitu? 5, tātad 28 balsotāji. Nous en venons maintenant Nākošais balsojums - Taranda ziņojums - pārējās budžeta sadaļas 2017. gadam transferiem. Ja neviens neiebilst, tad uzskatīsim šo tekstu par apstiprinātu. Balsošana nav nepieciešama šajā gadījumā, tas ir vēl labāk. Tālāk par ēkām. Holmejers Monikas ziņojums. Eh Dodu tev vārdu. Paldies, priekšsarētāji. Šodien pavisam īsi ar nelielu protestu. Pirmkārt, Libāna. Tur Mēs ar ēnu referentiem apspriedāmies gan par Libānu, gan par Nepālu un runājam arī par abām komisijas ēkām. Libāns gadījumā turpat nebija nekādi jautājumi, viss bija skaidrs, tas tiešām ir nepieciešams un svarīgi. Visus atsevišķos datus eh, e-komitīja sistēmā var saņemt. Runa ir par to, ka mūsu darbiniekiem ir normālos apstākļos jāstrādā, kas atbilst viņu pildāmiem pienākumiem. Un Libānā, ņemot vērā bēgļu situāciju, kopējā situācija ir mainījusies. Otrakārt, runājām par ēku Nepālā. Tur bija vairāk jautājumu no kolēģiem, ko mēs arī apspriedām ar ārējās darbības dienestu. Vēlreiz Eiropas ārējās darbības dienests skaidroja mums, ka vairāk kā 400 miljoni eiro Nepālā tiek tērēti, un tur jābūt ir atbilstošai infrastruktūrai un personālam, jo tur ir vispār grūti atrast jebkādu ēku, jo pirmkārt nav brīvi pieejamas šādas ēkas, un pēc pēdējās zemestrīces 9,8 balvu apmērā ir jābūt ēkām izvēlētām, un šobrīd eh, viņi atrodas ēkā, kas ir paredzēta nojaukšanai un neizturēs nekādu zemestrīci. Līdz ar to ir skaidrs, ka ēka būs ļoti dārga, bet mēs sapratām, ka izmaksas paredzētās ir adekvātas Otrs piedāvājums, kas bija zemāks, bija tikai par vienu procentu zemāk. Nu, jāsaka, ka ja būtu mūsu finansējums vēl zemāks, mēs nebūtu dabūjuši nevienu ēku. Tā kā aicinu balsot par abām ēkām, tā kā mums nav daudz laika, lai izskaidrotu visus skaitļus. Jūs jebkurā laikā varat prasīt man, esmu gatavs sniegt šos datus. Mēs ar ēnu referentiem pārliecinājāmies, ka abas, jēga, abas ēkas ir apstiprināmas. Un par komisijas ēkām. Man tur kādi jau 20 ēpasti bija vajadzīgi, lai beidzot iekļautu to darbu kārtībā, un mēs maksājam ma mazāk īri par tā pašām ēkām šis piedāvājums, kas mums ir, to nedrīkst palaist garām. Es nesaprotu, kāpēc mēs nevaram to iekļaut darba kārtībā, jo tam nepieciešams tikai 30 sekundes. Merci, Monika. Paldies, Monika. Žerārs Deprē. Ļoti īsts priekšsēdētājs. Tā kā iepriekšējā sanāksmē es norādīju uz eh, investīciju Nepāla aizmaksas. Es vēlos pateikties eh, par papildu sanāksmu ar attiecīgiem ADD dienestiem un pēc šīs sanāksmes es saprotu, ka prasītā cena ir pamatota un attaisnota, runājot par ēkām, kas var būt piemērotas. Tāpat es vēlējos lai mēs tiekam informēti par ģeopolitisko stratēģiju, kas pamato šo investīciju. Es saņēmu paziņojumu, nevar to nosaukt par ļoti pārliecinoši, bet vismaz eh, nav argumentu, lai šie uh, argumenti netiktu pamatoti. Katrā ziņā tāpēc es pievienojos eh, Monikas Holmejer sacītājiem. Man ir jautājums par kuru aicinu pārdomāt, kāpēc mums ir nepieciešama pārstāvniecība Nepālā. Man nav pārliecības, ka tā ir vajadzīga. Es domāju, ka būtu daudz labāk, ja mums nebūtu nekādas repārstāvības un attiecīgi par šo summu tiktu samazināts budžets. Sadībā. Šīs debatas jau notika. Tie, kuri vēlējās informāciju, to saņēma, un tagad balsojam Nepāla par pret atturas pieņemts. Libāna par pret atturas pieņemts. Mēs esam līdz ar to pabeiguši balsošanu un dodu vārdiensam Gājeram pār korektīvā budžeta projektu numur 5. Pardon? Les deux autres, on les verra un pārējos mēs skatīsim pēc viņa. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī visiem pārējiem. Paldies, ka ļāvāt manus abus punktus izskatīt agrāk, pārceļot viņas dienas kārtībā. Man, diemžēl, paralēli ir vēl citi pienākumi. Tagad runājot par budžeta grozījumu numur 5 Tas ir turpinājums mūsu politiskajam lēmumam attiecībā uz to, ka esam nolēmuši izveidot fondu ilgspējīgai attīstībai, to mēs eh, saucam par Āfrikas fondu saīsināti. Esam lēmuši garantēt summu, kura ļautu tērēt līdzekļus Āfrikas valstīm, uh, lai uzlabotu tur ekonomisko tik, eh, situāciju tik tālu, ka tas eh, pozitīvi ietekmētu situāciju ar migrāciju. Garantijas summa ir pārskatāma - 1,5 miljardi. Man ir prieks, ka dalību valstis šoreiz nav atstājušas visu summu ES budžetam, bet 400 miljoni nāks no Eiropas attīstības fonda un 350 miljonu vēl paliks pāri Eiropas budžetā. 70, 705 miljoni mēs tad eh, daļās pa 25 miljoniem no nākamā budžeta varēsim finansēt. 275 miljoni, eh, kurus mums ir jāpārceļ ar budžeta grozījumu numur 5. Tas jau pilnībā nāks no elastīguma instrumenta, un tas neradīs nekādu nepieciešamību tālajošs transfers vēl veikt. To es jums varu pateikt par budžeta grozījumu numur 5. Un uzreiz par septīto punktu. Tie, tie ir savā starpā saistīti. Šeit ir runa par elastības instrumentu izmantošanu, lai nodrošinātu finansējumu. Vienlaicīgi budžeta grozījumā numur 5 ir vēl viens aspekts. Kopējās politiskās vienošanas ietvaros saistībā ar budžeta sarunām par 17. gadu budžetu. Novembrī vēl vienojāmies ka mēs pārskatīsim vidējā posma plānojumu. Mēs jau pirms tam 500 miljonus eiro mobilizējām jaunatnes iniciatīvai. Tagad papildus tam mēs mobilizējam vēl arī papildinājumu rezervēm ārkārtas palīdzībai no 280 uz 300 miljoniem. Runa gan ir par 2011. gada cenām. Līdz ar to šobrīd tur ir runa par 22,8 miljoniem eiro, kas tiek papildus mobilizēti. Maksājums patvērumu fondam tur tiek samazinājums par 72 miljoniem eiro Mēs strīdējāmies, jāsaka, par šo jautājumu. Tiem projektiem, kas tiek finansēti no patvērumu migrācijas fonda, nu, diemžēl dalību valstīs šo projektu īstenošana notiek daudz lēnāk nekā plānots. Tikai ļoti neliels dalību valsts skaits ir ziņojuši par īstenotiem projektiem komisijai Tāpēc tie līdzekļi, kas ir paredzēti 17. gadā, pilnībā netiks izmantoti. Līdz ar to mēs varam ar transferiem pārdalīt līdzekļus no šīs iedaļas. Un mēs varam tad arī no tā mācīties. Tīri politiski attiecībā uz budžeta pozīcijām šogad. Un atbalstu arī Zigfrīda Murušana argumentāciju, ka ja tik tiešām tā ir, kā dalību valstis steidzīgi prasa līdzekļus no šī fonda. Nu, tad paskaroties uz esošo situāciju, varbūt, ka nevaram īsti ticēt padomē, ka tas ir tik steidzami. Paldies! Merci. Paldies eh, ģenerālajiem referentam. Vai ir komentāri? Jautājumi nav. Mēs vēl nezinām padomas nostāju pār šo korektīvo budžetu numur 5. Norādu, ka 28. septembrī 2012. ir jābūt iesniegtiem grozījumiem. Tas ir pēdējais termiņš. Balsojums budžeta komitejā būs 9. vai 10. oktobrī, balsojums plenārsēdē varētu notikt 23. vai 26. oktobrī. Tālāk septītais ziņojums - Jens Gaiers, fleksibilitātes instrumenta mobilizācija. Reportēji? Jā, Herr Vorsitzender, das habe ich eigentlich gerade ab. Priekšsēdētājs jau tikko par to runāja. Pardon. Atvainojiet. Tāds pats darbu kalendārs. Vaiders kundze vēlējās uzstāties tagad vai par lūdzu. Ja tam piekrīt ģenerālais referents. Okay, thank you very much, uh, Chair. Uh, dear colleagues, uh, the European... Paldies, kolēģi. Eiropas Savienības solidaritātes fonds ir mūsu atbilde uz dabas katastrofām un mūsu spēju reaģēt uz katastrofām, kas skar reģionus eiro. Um, igadējais uh, Ikgadēji griezti ir 3 miljārdi eiro 2011. gada cenās. Mana ziņojuma projekta mērķis ir nodrošināts nu, avansa apropriācijas 2018. gada budžetam. Avansu maksāšana ļaus mums reaģēt saulaicīgi un efektīvi dabas katastrofu gadījumos. 2018. gadā kopējā avansu summa ir 50 miljonu eiro saistībās un maksājumu apropriācijās. Avansu summai nevajadzētu pārsniegt 10% no finanšu iemaksām, kas tiek sagaidītas. Vēlētos uzsvērt, ka solidaritātes fonds nav tikai kārtējais finanšu instruments, tā ir solidaritātes platforma un instruments spēcīgiem politiskajiem signālam, sniedzot ļoti nepieciešamo palīdzību pilsoņiem Eiropā. Vakar, apstiprinot lielāko fondu līdzekļu mobilizāciju, 1,2 miljārdus eiro apmērā finanšu palīdzībai Itālijai. Tā rezultātā 2018. gadu uzsāksim bez uzkrājumiem fondā no iepriekšējiem gadiem. Tādēļ tuvākajā nākotnē varam tikai cerēt uz to, ka daba būs žēlīga par Eiropu. Iepriekš minētie avansi būtu jāiekļauj 18. gada budžetā. Paldies! Merci. Paldies referentei. Vai ir komentāri, jautājumi? Es tādus neredzu. Darba kalendārs ir tāds pats kā ģenerālajam budžetam, grozījumiem, balsojumiem komitejā un plenārsēdē. Un tagad ģenerālais referents, vai jūs vēlaties mums pastāstīt par 2018. gada budžeta sagatavošanu? Kāds jūsuprāt liktenis ir paredzēts daudzajiem grozījumiem, kas ir iesniegt par šo budžetu projektu? Much, Paldies, priekšsēdētāji. Šobrīd mēs esam uh, tikuši tik tālu, ka pagājušajā nedēļā visi parlamenta grozījumi nākošā gada budžetam tika apstiprināti. Komitejās uh, tas tika izdarīts pirms tam un uh, pēc tam arī politiskajās grupās. Un pēdējā piekdienā notika pēdējā sanāksme, un paldies visiem par šo te darbu. Mēs arī veicām simulāciju par to, ko varam izdarīt ar ierobežotiem resursiem, kas ir mūsu rīcībā. Un šodien es nepārtraukti kontaktējos ar ēnu referentiem, lai varētu izstrādāt kompromisu pakotni, par kuru balsiesim pēc uh, Tirkīza nedēļas Briselē. Uh, un eh, pēc tam oktobra beigās balsosim par to plenārsēdē. Eh, šī te kompromisa mērķis bija sniegt mums eh, skaidru nostāju nākamajām sarunām ar padomi. Prasības, kuras mēs izvirzām, tam jābūt realistiskām un jēgpilnām, un tam jābūt saskaņā. Uh, ar prasībām paaugstināt budžetu tur, kur tas tiešām ir nepieciešams. Vairums, ko es gatavojos nodrošināt, ir liels vairākums, tāpēc nepārtraukt kontaktējos ar ēnu referentiem visu šo nedēļu, jo mums būs vajadzīgs atbalsts sarunām ar padomi. Kā jūs zināt, padome ir e, izdarījusi budžeta e, samazinājumus e, vietās, kuras var patiešām samazināt Eiropas Savienības spēku. Uh, un stiprumu, īpaši tas attiec uz zinātnisko pētniecību uh, un dažām citām jomām, un mēs nepiekrītam šādam samazinājumam. Nu, kā tas viss gal galā izskatīsies? Kategorijā 1A mums ir ļoti neliela rezerva, 56 miljoni. Mēs to izmantosim, lai stiprinātu tieši e, tās pozīcijas, kurās ir vislielākais pieprasījums. MBU, eh, pētniecība, Erasmus, Marijas Kirī programma, Eures un klimata pārmaiņu programmas. Eh, klimatu saistītais budžets, nu tur es cenšos to papildināt, kur vien tas iespējams pa kategorijām. Un mēs pieprasīsim arī uh, atjaunot uh, tos samazinājumus, kas ir notikuši attiecībā uz EFSI, kas attiec uz klimata iniciatīvu. Esam procesā. Uh, kad cenšamies raudzīties, kādas, uh, kā saskaņot grupu viedokļus, jo pašlaik grupas piedāvā dažādas summas. Uh, Uh, kas attiecas uz lauksaimniecību, tad gada manevrēšanas iespējas ir nelielākas nekā citās kategorijās, un te mūsu mērķis ir īpaši reaģēt uz uh, krīzēm, un šī gadījumā lielāko uh, daļu rezerves, 330 miljonus, atstāsim neaizska, neskartu, lai izmantotu to tikai krīzes situācijās. Un uh, 100 miljonus esam paredējuši projektiem, ko agrī komitejas kolēģi uzskata par nepieciešamiem. Un vēlamies eh, palielināt atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem. Tas samazina jauniešu eh, bezdarbu, un tas ir svarīgi lauku reģionos. Uh, trešajā kategorijā manevrēšanas iespēja praktiski nav, nav rezerves, bet kā gada sākumā mēs runājām, ka nepieciešams palielināt uh, pilsoņu drošību, mēs stiprinām aģentūras Eiropas Savienībā, kuras darbojas uh, eh, iekšliet tieslietu jomā, Sepolē, Azo un tā tālāk. Un ceturtajā kategorijā ir 340 miljonu liela rezerve un uh, Mums ir jāņem vērā, ka ja tiks pieņemts lēmums turpināt uh, instrumenta uh, beļu uh, izmitināšanai ar Turciju, tad mums vajadzēs rīkoties tajās robežās, kādas mums ir ceturtajā kategorijā. Un, faktiski tur eh, droši vien mēs sastapsimies ar vislielākiem izaicinājumiem. Un tas ir mm, dienvidu kaimiņa attiecību jomā. Nedrīkstam aizmirst austrumu kaimiņa attiecību jomu. Uh, ir, uh, kas attiec uz Ukrainu, Moldovu uh, un Gruziju, tur mums ir jāturpina atbalstīt šīs valstis un mūsu kolēģi AFET komitejā. Uh, Eh, piedāvā samazināt dažas pozīcijas, kas ir saistītas arī par ņemot vērā Turcijas eh, politisko situāciju un cilvēktiesību pārkāpumus. Un apet kolēģi piedāvā apgriezt atsevišķas pozīcijas, kuras atbalsta politiskās reformas. Uh, un ievietot rezervē dažas um, noteiktas summas, lai izvirzītu konkrētākus nosacījumus uh, attiecībā uz progresu fundamentālo uh, tiesību aizsargāšanā. Lūk, tās ir jomas, pie kurās mēs sastrādājamies ar ēnu referentiem. Tālāk par pilotprojektiem un sagatavošanas darbībām mēs kopā veidojam pakotni, kur balstās uz pilotprojektiem kas ir labi novērtēti no komisijas puses. Esmu pārliecināts, ka galu galā mēs nonāksim tādu saprātīgu nostāju samierināšanās procedūras laikā. Un lielākais vairums eh, šo te lēmumu ļoti svarīgi. Politiskās grupas eh, atbalsta šo te budžetu un es ceru, ka balsos par uh, un manas durvis ir pilnībā atvērtas, lai apsvērtu jūsu grozījumu priekšlikumus un ar nepacietību gaidu eh, uz sadarbību ar jums arī Tirkijas nedēļas laikā. Paldies! Paldies Sikrīdam Mūrisanam, kurš ir paveicis ievērojumu darbu un kurš eh, centās saskaņot visus pūliņus, ir tīpaši no to puses, kuriem ir nolūks balsot par uh, 18. gada budžetu. Un tagad uzklausīsim eh, referentu par pārējām sekcijām. Ričārdoš. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sākt ar to, ka atgādināšu kolēģiem, ka aprīlī vēl šajā gadā parlaments apstiprināja mūsu pašu parlamentu budžetu. Un es vēlētos jums atgādināt, uh, ka mēs to toreiz apstiprinājām ar uh, palielinājumu par 2,3% salīdzinām ar iepriekšējo gadu. Ņemot vērā inflācijas līmeni, man šķiet, ka tas ir, uh, tā ir tāda, nu, atbildīga un saprātīga pieeja. Uh, Un es eh, varu eh, apgalvot, ka šis te palielinājums 2,3% eh, arī tiek ņemts par pamatu kā atskaits punkts citām institūcijām. Un vairākums institūcija arī atbalstīja šādu pieeju un praktiski nāca klajā ar ļoti līdzīgiem priekšlikumiem. Ir trīs izņēmumi, un tie varbūt man būtu jāpiemina komitejai. Pirmkārt, Eiropa Eiropas eh, datu aizsardzības uzraugs. Kolēģi, protams, zina, ka šī organizācija pavisam nesen ir sākusi darboties un ir prasība vadītājiem tagad izveidot jaunu valdi, un, protams, ka šī aktivitāte ir uh, ir eh, jāfinansē un eh, palielinājums ir par 27,7%. Izklausās, ka tas ir liels skaitlis, bet izējas finansējums bija ļoti neliels, tā kā es varu pieņemt šādu palielinājumu. Eh, tālāk, revīzijas palāta. Viņa darba apjoms ir ievērojami palielinājies, tā kā es saprotu, ka tā ir ļoti saprātīga prasība no viņa puses palielināt finansējumu. Un visbeidzot, Eiropas Savienības tiesa. Eh, viņi eh, arī eh, pamatoja savus palielinātos aktivitātes līmeņus, darba apjoms, un viņiem ir jātiek galā ar, arī ar virkni drošības jautājumiem un viņu palielinā, pieprasītais palielinājums ir 2,96%. Tātad papildus izmaksas. Bet uh, es domāju, ka um, padomas uh, samazinājumi iet pārāk tālu un tādēļ es aicinātu dažus eh, no šiem samazinājumiem atgriezt atpakaļ vecajā līmenī. Ja mēs gribam saglabāt kopējo līmeni un saglabāt kontroli pār to un saglabāt šo 2% mm, palielinājumu, mums ir jāatrod vietas, kur mēs varam ietaupīt. Un to mēs varam izdarīt uzlabojot efektivitāti. Un eh, man ir prieks atzīt, ka uh, esam sarakstījušies ar revīzijas palātu, un viņi mums ir atrakstījuši vēstuli, kurā viņi izsaka priekšlikumu, uh, liek priekšā samazinājumu par 750 tūkstošiem eiro, un uh, viņi varētu tātad uh, iekļauties uh, budžetā, ja šāds samazinājums tikt izdarīts. Tālākie. Ja ietaupījumi būtu jāreali, jārealizē pārdalot finansējumu, un tāpēc es ļoti uzmanīgi esmu izpētījis visas kategorijas, un īpaši Eiropas eh, so, ekonomikas un sociālo lietu komitejas virzienā esmu raudzījies, un reģionu komitejas virzienā ar 93 miljoniem eiro budžetu, un šīs abas organizācijas eh, šajā gadā es iesaku iesaldēt viņu budžetus. Es arī saprotu, ka ārējās darbības dienests um, tā darbības izmaksas ievērojami pieauga. Daļai tādēļ, ka pieaug darbinieku skaits, bet daļai arī tādēļ, ka e, notiek strateģiskās komunikācijas programma, e, kuru ir ieteikusi šī parlamenta komitejas. Un vairums šo izmaksu uh, Eh, var absorbēt eh, ar līdzinējo budžetu, taču ir nepieciešams nedaudz veikt eh, korekcijas, un es pieņemu šo nelielo palielinājumu. Tālāk. Pēc sanāksmes ar ēnu referentiem šīs nedēļas sākumā esmu ņēmis vērā viņu bažas, esmu uzklausījis viņu mm, izteiktās idejas arī par Eiropas Savienības tiesu. Jā, ir skaidrs, ka ir vajadzīgs papildus finansējums arī tulkošanas, eh, um, mutiskās un rakstās tulkošanas izdevuma pieauguma dēļ. Es piekrītu ēnu referentiem par to, ka 1,9 miljoni eh, eiro ir eh, papildināmi Tālāk ārējās darbības dienas un uh, ombuda dienas. Uh, ombuds ir uh, sacījis, ka viņiem ir nepieciešama papildus apmācība un darbinieki un 100 tūkstoši eiro līdz ar to esmu uh, pieļāvis viņiem palielinājumu. Nu, ņemot vairāk, esmu piekāpies ēnu referentiem šajās jomās, bet esmu vīlies tādēļ, ka mums nav izdevies rast kopsaucējs divos jautājumos, un proti, kā es jau minēju, Eiropas revīzijas palāta mums pati piedāvāja samazināt savu budžetu par 750 tūkstošiem, un ka viņi var uh, ar to samierināties, tāpēc nesaprotu, kāpēc divas lielās grupas pastāv uz to, ka uh, ka mums jāatgriežas eh, pie sākotnējā finansējuma līmeņa, lai gan viņi ir ar mieru eh, pieņem šo samazinājumu. Līdzīgi arī ar reģionu komiteju un Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komiteju. Tieši tāpat arī šeit eh, man nepārliecina prasības pēc finansējuma palielināšanas. Un visbeidzot, vēlos atgādināt kolēģiem, ka ja mēs vēlamies censties uh, noturēties eh, šajās 2,3% palielinājuma robežās, par kuru mēs un citas institūcijas ir vienojušās, tad mums ir jāpieņem daži nepopulāri lēmumi, un tādēļ es aicinātu kolēģus iet uz kompromisu eh, visos tajās kategorijās, kuras es norādīju. Paldies! Merci, monsieur. Paldies, Ašvartkungs, par šo prezentāciju, kurā Eh, apliecina mūsu labo gribu pēc taisnīguma un pēc taupības. Un tagad došu vārdu ēnu referentam G.O.T. kungam. Grācie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es no savas puses pievienojos jūsu apsveikuma vārdiem ģenerāliem referentam par līdz šim pieliktajiem pūliņiem, kā to labāk eh, pateikt. Es eh, zināmā mērā jau esmu sadzirdējis viņa galīgo aicinājumu atzīt to, ka mums ir jābūt maksimāli vienotiem kā parlamentam, prezentējot kopīgu nostāju budžetam. Un, kā jau referents to zina, tā kā viņš vienmēr ir bijis atvērts, un mums ir bijis izdevies eh, organizēt arī informālus dialogus, ir atsevišķi aspekti, pie kuriem vēl būs jāpiestrādā līdz sanāksmēm, kuru laikā mēs pieņemsim savu nostāju, un šīs domstarpības skaitliskā ziņā nav pārāk lielas, bet kas ir ar savu politisko vērtību. Es domāju, ka mēs varēsim visiem rast savas nostājas un dažādās politiskās grupas un formējumi var es pieņemt tādu skatījumu Eiropai, kādu to vēlas Eiropas parlaments, ko varbūt ne un pēc tam saskaņot ar padomi. Es vēlos pateikties eh, par darbu, par rubrikām 1A un 1B. Šeit ir milzīgs darbs ieguldīts, kur mēs eh, iekļāvām skaitļus pēc eh, ievērojamiem samazinājumiem un manuprāt, mēs respektējam tās politiskās nostājas, kuras aizstāvēs vienmēr ir Eiropas parlaments. Tomēr pastāv nozīmīgāks domstarpības attiecībā uz tiem soļiem, kas ir jāspēr jaunatnes iniciatīvas sakarā. Jo es uzskatu, ka šī jautājuma sakarā un šajā sakarā Un šeit es nāku ar aicinājumu. Mums ir jārīkojas daudz ambiciozāk. Vienā no iepriekšējām sanāksmēm es dzirdēju, kā Fernandeša kungs atsaucas uz nepieciešamību ņemt vērā jauniešu cerības un būt tuvākiem jaunatnei. Un ja mēs izveidosim sistēmu, kurā mēs investēsim miljārdiem eiro eh, vispārīgai jauniešu mobilitātei, es domāju, ka mums ir jāpieliek pēdējie pūliņi, lai strādātu pie nodarbinātības jautājumu jauniešiem. Un es domāju, ka šī jautājuma sakarā mums vēl būs jāmēģina panākt vairāk, jo Jauniešu problēma ir nopietna problēma, tas skar ne tikai atsevišķas valstis, bet Eiropu kopumā. Pār citām budžeta pozīcijām un ļoti īsi. Es domāju, ka mums ir jāpadziļina mūsu darbs kultūras jomā, jo šeit ir vēl palikušas rezerves, ir īpaši nākošajam gadam. Nākošais gads ir īpašs, un mums ir jāpieliek īpaši pūliņu kultūras jomā. Un, kā jau mēs runājām, citās sanāksmēs, ceturtās kategorijas sakarā vēl ir vairākas nopietnas problēmas. Mēs vēl esam tālu no kopīga redzējuma, ne ļoti tāli, bet mums ir jānonāk pie risinājuma. Un tālāk pēdējās piezīmes par pilotu projektiem. Nostāja ir zināma. Pēdējā sanāksmēs mēs runājam par sagatavošanas darbībām un pilotu projektiem. Un es aicinu pieturēties pie metodas, kura nebalstās tikai uz balsojumiem, E, ko, ko ir saņēmuši pilotu projekti komitejā, bet pieturēties pie parlamenta politiskām prioritātēm. Un lemjot par pilots projektiem un sagatavošanas darbībām, šeit nav runa tikai par balsu kritērijiem, bet par tām politiskajām prioritātēm, kuras aizstāv Eiropas parlaments. Es domāju, ka mūsu paša autonomijas ietvaros un attiecībā pret mums pašiem tas ir pilnīgi nepieciešams, un tas arī dos iespēju labāk ņemt vērā mūsu pilsoņu vajadzības, kuri gaida būtiskas atbildes pateicoties šiem nākošajam budžetam. Es vēlos sirsnīgi pateikties referentam. Viņš jau sacīja, ka viņa durvis ir atvērtas, un es to izmantošu nākošajā nedēļā. Atvainojiet priekšsēdētāji, es nevarēšu piedalīties pārējās diskusijās, man arī atvainojas kolēģiem, bet, tiemžēl, eh, balsojums, kurā man jāpiedalās, ir pārcelt uz agrāku laiku. Paldies par jūsu izklāstu. Pilnīgi skaidrs, ka jauniešu jautājums ir ļoti būtisks. Jauniešu bezdarbs ir pilnīgi skandalos. E, it īpaši vairākās valstīs, kur praktiski pusjaunieši ir bezdarbi, tāpat ir nepieciešama mobilitāte un arī profesionālā izglītība, jo tā nodro, e, nodrošina viņu piekļuvu darbam. Kolmēlkungs. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsarētāji, izteikšos īsi un ietaupīšu laiku. Paldies referentam Ričardam Ešvortam par paveikto darbu. Tas nebija viegls. Esmu absolūti viensprāts ar viņu ierosinājumiem un atbalstu viņu. Lieliski. Tas tika pateikts lakoniski un skaidri. Tarantkungs. Uh, thank you. Paldies. Kas attiecas uz Marašana kungu ziņojumu, es varu atkārtot to, ko sacīja koordinātoru sanāksmē. Nepiekrist zaļo grozījumiem, jo uzskatu, ka tie ir pietiekami ņemt vērā formulēt kompromisus. Uh, apsveicu un lai jums eh, vējš pūš burrās samierināšanas sarunās. Varu tikai atkārtot to, ko Kalmelkungs teica. Lielis darbs, Ešvartkungs. Merci. Paldies. Turpinu un dodu vārdu deputātiem Vālī Zeltikam eh, Fernandešu kungs, tautas partijas viedoklis. Paldies, priekšsēdētāji. Turpināšu portugāļu valodā. Es vēlējos apsveikt eh, referentu par darbu, kas tika īstenots ambiciozi un realistiski. Tāpat arī vēlos apsveikt politisko grupu darbu un ēnu referentu darbu šajā jomā. Eiropas parlaments kā parasti ir bijis vienots budžeta jautājumos. Mums ir kopīgas prioritātes, pat ja mums var būt atšķirīgi redzējumi. Mēs visai stāvam izaugsmi, eh, konkurētspēju Eiropas Savienībā, tāpat arī mēs visai stāvam nepieciešamību veidot darba vietas un it īpaši jārunā par jauniešu nodarbinātību. Mēs uzskatām, ka mazie video uzņēmumi ir nozīmīgi šī mērķa sasniegšanai, kā investīcijas un inovācijas ir ārkārtīgi būtisks. Un šajā sakarā, piemēram, ir nepieļaujami, nepieņemami, nesaprotami, ka padome piedāvā vairāk nekā 490 miljonu eiros Eh, samazinājums eh, autorizācijām apārstiem 2020. Tas ir nožēlojami un tas ir pretrunā ar pārējiem priekšlikumiem un padomas eh, pozīcijām. Tāpat ir nepieļaujami un nepieņemam tas, ka kohēzijas politika, kas ir ārkārtīgi būtiska attīstība Eiropas Savienībai, tās izaugsmēji un ko, teritoriālai kohē, sociālai kohēzijai, tiek samazināta maksājumos padome eh, samazina paš, eh, pati savu budžetu. Mums ir jādomā par to, kā veicināt nodarbinātību, daudz ir atkarīgs no dalībvalstīm, bet mums ir jāstrādā, lai mēs šo eh, mērķi sasniegtu. Profesionālās izglītības jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs, bet tāpat mums ir nepieciešams veicināt mobilitāti. Uh, un veidot eh, piedarības sajūtu Eiropas Savienībā. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienības budžets būs ar atbalstu no politiskajām grupām, kuras atbalsta šo miera un vērtību projektu kā dzīves, kval dzīves kvalitātes un ekonomiskās attīstības eh, projektu. Vienmēr vēlos atgādināt to, ka Eiropas Savienības budžets, pat ja tas būtu 1% no IKP, aptuveni 1% no IKP, ja mēs vēlamies būt precīzāki, ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienības attīstībai, un tas ir palīdzējis rieģēt visās krīzēs, pārvarēt šīs krīzes, un ļoti daudz dalībvalsts, tā skaitā manējā valsts Portugāle, pārstāv Eiropas Savienības uh, budžets, tajās ir vairāk nekā 70% no publiskajām investīcijām. Tāpat, runājot par Muresām ziņojumu, mums ir jārunā par administratīvajām izmaksām Eiropas Savienībā. Uh, 94% ir investīcijām un 6% ir, pared, ir paredzēti administratīvām izmaksām. Tāpēc mums ir jāturpina investēt šajos 9, šos 94% un arī pārējie 6% ir ļoti svarīgi. Un mums ir jābūt ar nepieciešamo minimumu, lai mēs varētu darboties. Bet, lai mūsu rīcībā būtu šis minimums, nozīmē veikt nopietnu darbu un nepieļaut to, ka budžeta mērķi netiek sasniegti. Tāpēc arī vēlos apsveikt Richardu Ašvorta ieguldīto darbu un administratīvais budžets, kas ir 6%, kas ir jāievēro stingri, ar taupību, bet tie ir izdevumi, kas ir nepieciešami, lai institūcijas varētu darboties un lai mēs varētu rīkoties atbilstoši mūsu prioritātēm, izaicinājumiem un kompetencēm. Es ceru, ka no padomes puses būs tieši tāda pati konstruktīva pieeja lai nebūtu samazinājumi no padomas puses bez paskaidrojumiem un bez uh, Eh, pamatojumiem eh, un sa, sa, samazinājumu, kas notiek eh, pilnīgi patvarīgi. Katrā ziņā vēlos vēlreiz apsveikt referentu un ceru, ka parlaments būs vienots mērķu sasniegšanai. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Mēs atbalstām jūsu grupas skatījumu. Referenti par citām sadaļām deputāts Dušs Santošs, vai viņš ir gatavs izteikties par citām budžeta sadaļām? Jā, paldies, priekšsēdētājs. Pirmkārt, es vēlos uzteikt mūsu ēnu referenta darbu, kas ir bijis ļoti pozitīvs un palīdzēja veidot dialogu mūsu vidū. Tāpat Pat ja pastāv atsevišķas domstarpības ar mūsu grupu konkrēti tajā, kas attiec uz um, revīzijas palātas pieņemš, pieņemšanu un vēl vienas domstarpības attiecas uz to, ko katrs eh, deputāts un grupa piešķir reģionu komitejai. Es uzskatu, ka mana grupa sociāldemokrāti ir ar politiskām bažām ļoti skaidrām. Eh, un kā jau to norādīja kolēģis Fernandešs, tas tika iekļauts nesenajā komunikācijā, un mēs nedrīkstam aizmirst realitāti, ka mums ir jābūt racionāliem budžeta izmantošanā, bet šī racionalitāte atsevišķos apstākļos var apgrūtināt caurskatāmu institūciju draudzību. Tāpat tika atgādināts, ka budžets globāli paliek tāds, kādu mēs to apspriedām, bet ir ļoti svarīgi tas, lai katra institūcija var veikt darbu, izmantojot to lieliskā veidā un ar adekvātu politisko novērtējumu. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa, sarunas turpināsies un ka līdz ar to nebūs nopietnu problēmu šajā jomā Tāpat vēlos noslēgumā vēlreiz uzteikt referenta lielisko darbu, dialogu, sadarbību un aicinājumu meklēt eh, kopīgu risinājumu. Un es eh, esmu pārliecināts, ka mums izdosies eh, sasniegt nospraustu mērķi. Paldies, Dušantuškungs! Mēs esam uzklausījuši visus ēnu referentus. Un tagad mūsu ģenerālais referents varētu īsos vārdos pabeigt šo viedokļu apmaiņu, lai es varu dot vārdu referentiem par citām iesadaļām. Murašan kungs, paldies pavisam īsi, paldies par komentāriem, tas mums tiešām palīdzēs um, tuvākajās nedēļās. Mm. Mēs uh, uzturēsim kontaktu ar ēnu referentiem lai nonāktu pie laba kompromisa, kurš atspoguļo visu kolēģu viedokli, kas gatavo atbalstīt 18. gadu budžetu. Kompromiss ļaus mums nu, stabilizēt pozīciju pirms samierināšanas sarunām. Budžeta prioritātes nākamajam gadam, eh, par tām esam jau lēmuši gada sākumā. Paldies! Merci, monsieur le rapporteur général. Paldies, ģenerālajam referentam. Ašvartkungs. Priekšsēdētāji pavisam īsi. Paldies kolēģiem par ļoti laipnējiem komentāriem. Paldies par paveikto darbu. Esam pavirzījušies uz priekšu, bet tas nu, nenozīmē, ka nekas vairs nebūtu darāms. Mums ir jāturpina darbs un jānonāk pie rezultātu. Uh, kas eh, būs mums apmierinošs un ko mēs varēsim eh, nodot sarunām ar padomu. Merci, no Paldies kolēģiem Murisanam un Ašvartam. Mūsu pamudināja bārdi un es eh, domāju, ka viņi izmantos uh, zaļo, jeb Tirkijas nedēļu, kā nu kurš to nosauc, novēlu jums to ļoti priecīgu. Tagad mēs pārējam pie daudzgadu finanšu schēmas, kāda varētu tikt uh, tā formulēta no 21. gada, un mums ir nepieciešams skaidrojums no referentiem Jāna Olbrišta un Izabelas Tomā, lai mēs gūtu skaidrību. Madam Tomā. Tomā kundze. Pir pirms tam precizēja, kā sēde beigsies 11.20, lai jūs varētu bez steigas nokļūt plenārsēžu zālē. Paldies, priekšsēdētājs! Es sapratu, ka tas ir norādījums izteikties ātri. Kā jūs zināt, pēc eh, Otingera un Kretu pārdomu teksta, kas tika sagatavots maijā, mēs izlēmām piedāvāt parlamentam rezolūciju rieģējot uz šo pārdomu dokumentu. Bet šī rezolūcija, kurai bija ja jātiek liktai uz balsojumu oktobrī, nebūs visai dziļa, tāpēc mums ir iniciatīvas ziņojums, kurš būtu jāpabeidz decembrī, lai ietu balsošanā martā, un mēs tāpēc uzrunājām visas parlamenta komitejas, lai tās sniegtu savu skaidrojumu par dažādiem politiskiem aspektiem. Šī ir ļoti īsa rezolūcija, kas ir sākuma punkts runājot par nopietniem izaicinājumiem un e, nopietnām līnijām daudzgadu finanšu schēmai. Runājot par saturu, es ļoti ātri uzskaitīšu. Pirmkārt, mēs konstatējam trūkums daudzgadu finanšu schēmā sobrīd un finansējuma sistēmā tālāk. Mēs apsveicam komisijas sagatavoto dokumentu kā darba metodi. Uh, Un šeit mums būs savas korekcijas un grozījumi, jo tas bija pirms Žankloda Junkera runas, un mums bija viens teikums par to, ka piektais scenārijs bija labs sākuma punkts un ka ir jāiet tālāk, bet tagad mums ir cits scenārijs, sajau sastais, un varbūt vajadzēs šo formulējumu mainīt, bet katrā ziņā tas nav pretrunā ar to, ko mēs bijām uzrakstījuši. Treškārt daudzgada finanšu schēmas analīze iepriekšējiem periodam, tā, ko mēs visi kopīgi veicām, pārskatot šo daudzgadu finanšu schēmu, kā arī Brexit jautājums, noved mūs pie slēdziena, ka ir jāpārtrauj eh, uh, vienas IKP procenta ierobežojums, un tāpēc ceturto reizi pašresursu sistēmas uh, Reforma ir nepieciešama, ieviešot jaunus pašresursus, pretējā gadījumā tas būs atkal lūgums dalībvalstīm, un mums ir šaubas par šo, šo palielinājumu veicamību. Tālāk. Mums ir atsevišķas definīcijas par eh, pievienoto vērtību Eiropas Savienībā, precizējot atsevišķus aspektus, un Šobrīd lietas ir neskaidri definētas. Nākošais punkts - Eiropas Savienības budžetam ir jābūt saprotamam mūsu pilsoņiem. Tas balstās uz tādām prioritātēm kā solidaritāte, drošība, aizsardzība, ilgspējīga izaugsme, un mums šīs finanšu schēmas struktūrā skaidrā veidā ir jāsaskata uzskaitītās prioritātes. Tālāk mēs eh, vēlamies pasvītrot budžeta vienotības svarīgumu, kā arī mūsu vēlmi redzēt instrumentus, kas ir ārpus budžeta šobrīd, integrētus atpakaļ. Nākošais punkts. Mēs atgādinām inter, interesētību veidot fleksiblu finanšu schēmu, atgriežoties pie mūsu iepriekšējiem priekšlikumiem, kur izskanēja iniciatīvas ziņojumu laikā par pārskatīšanu, konkrēti par krīzes rezervi, par uh, eh, maksā, uh, eh, saistību, atkārtot izmantošanu un par īpašiem maksājumu instrumentiem, kam ir jābūt ārpus griestiem. Uh, par finanšu instrumentu jautājumu, kas ir samērā padziļ, padziļināts skatīts komisijas pārdomu tekstā. Mēs uzskatām, ka tie ir papildu rīki, kuri nevar no, nomainīt subsīdijas, bet mēs paužam savas bažas par vienota fonda veidošana, pat ja mēs esam gatavi šādu uh, hipotēzi skatīt vienotam garantiju fondam finanšu instrumentiem. Mēs atgādinām to, ka mm, finanšu schēmai būtu jābūt pieskaņotai vēlēšanu ciklam, tajā pašā laikā dodot iespēju programmēt ilgā termiņā. Tāpat aicinām komisiju publiskot savu nostāju vēlākais maijā, lai parlaments varētu ar to mierīgi iepazīties un uzsākt diskusijas ar padomi, precizējot to, ka parlaments nedrīkst tikt izslēgts. Gluži otrādi mēs aicinām, lai parlaments tiktu iekļauts ik vienā sarunu etapā. Paldies! Tagad Olbriskungs. Euh, merci, euh, like to, to... Es tikai vēlējos uh, papildināt to, ko sacīja tikko Izabela Tamā. Šīs rezolūcijas mērķis nav definēt parlamenta interešu apjomu, bet gan paust mūsu politisko nostāju. Es te ļoti skaidri gribētu pateikt no vienas puses atbildot gan jā, gan nē. Nu, eh, Tāds ir nolūks tam, kas tikko tika aprakstīts. Nav tā, ka mēs sakam vispirms, eh, jā, skaidrs, ka eh, naudas nepietiek. Tā tad, nu, te tikai nevar teikt šādam scenārijam, mēs eh, to nepieņemam, un Izabela Tomā to tikko arī aprakstīja. Un tā tad mēs sakām nē šiem griestiem zem viena procentu, un tāpēc mēs lietojam šo teicienu uh, pārvarēt griestus. Un es vēršu jūs uzmanību uz to, ka vai nu mēs izveidojam jaunu pašu resursu sistēmu, vai arī dalībvalstīm būs jāmaksā vairāk, cita risinājuma nav. Vai nu tas vai nekas, jo ja nebūs pašu resursu sistēmas, tad cita risinājuma vienkārši nav. Tā tad mums ir jāmaina visa budžeta struktūra, un tas ir ļoti konkrēts priekšlikums. Šeit ir ietverts arī tādas diplomātisku šaubu elements, uh, lai um, sakārtotu visu šo finanšu instrumentu, salikt to kopā, kas ir šajā dokumentā, kas īsti nav labi definēts, bet mēs to pasakām ļoti te, diplomātiski. Pāri ilgumu, un tur mēs tā skaidri neizsakāmies, jo mums šeit komitejas ietvaros vēl ir nepieciešamas debatas, jo uz šo brīdi, ja mēs sakam, jā, 5 plus 5 ir, jā, 5 plus 7, nu tad jā. Bet budžeta komitejā tas ir jāizdebatē debats vēl turpinās, tāpēc šeit mēs neko skaidri nepasakām, bet tas ir mans personiskais viedoklis, ka mums pirms dokumenta finalizēšanas ir jāzina, ko nozīmē jaunā buž, budžeta pozīcija Eirozonai, jo vakar tas izskanēja un uh, ceļu kartēja teikts, ka priekšlikums jaunā budžeta pozīcija uh, Eh, tiks eh, sagatavots priekšlikums šī gada decembrī, ko tas nozīmē eh, daudzgadu finanšu schēmai. Nu jā, varbūt kaut kas ir jāpieliek klāt, vai tā ir tikai ideja, vai mēs te runājam par jaunu naudu, vai, nu, kas tas galu galā ir, ko īsti šī jaunā budžeta pozīcija nozīmē. Mēs vēlējāmies pa, m, mm, izstrādāt tādu rezolūciju, uh, kas ir, nu, tāds nepārāk izplūdes dokuments, bet dokuments, kas tomēr pasaka jā vai nē. Paldies, Albrecht kungs, paldies abiem referentiem, kuri izklāsta budžeta schēmu ar daudz neskaidrībām, jo mēs redzējām daudz gadu finanšu schēmas robežas periodam 13, 14, 20 gadam, un tad, kad iestājas krīze, tad nav skaidrs, kur rast līdzekļus. Un pirms tiek veidota 5, 7 vai 7 gadu schēma, ir jāuzdod sev jautājums, kāda būs Eiropa pēc dažiem gadiem, kādas būs kompetences un šo kompetenci gaismā, kādi līdzekļi ir nepieciešami, lai tās būtu darboties spējīgas. Tas nozīmē, ja ka Jensa un Izabēlas uzdevums ir visai delikāts. Un tagad es došu vārdā referentam tiem vispirms Kolmelkungam. Liels paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties abiem kolēģiem par ļoti lielo šo te pamatdarbu, kas ir ieguldīts. Taču man ir jānorāda arī uz zinām pretrunu, uz zinām mīnusu. No vienas puses ir skaidrs, ka mums ir jāizlemj gal, galā, kā izskatīsies nākotnē, izskatīsies uh, Eiropas Savienība. Nu, Žanklots Junkers vakar savu vīziju arī izklāt, izklāstīja, bet tā pašā laikā. Uh, ir daudzi jautājumi, par kuriem nekādu šaubu nav. Un Un šajā uh, brīdī mums arī nevajadzētu neko sākt apšaubīt. Un, protams, ir skaidrs, ka mums uh, turpmāk nākotnē būs vajadzīgi vairāk līdzekļi, bet uh, tai pašā laikā jāceras, ka daudzi iedzīvotāji to tā kā neatbalsta. Un uh, skaidrs, ka atkal tiem uzdevumiem, kas mums tiek izvirzīti, līdzekļi ir par maz. Un tāpēc Jautājums ir uh, par to, vai tie vai citi pasākumi ir efektīvāk veicami Eiropas Savienības līmenī vai dalību valstu līmenī. Tāpēc, ja mēs uh, gribam, lai Eiropas Savienībā, Savienības līmenī tiktu realizēt tādu vai citu pasākumu programmas, mums vienmēr ir skaidri jāzina, no kurienes nāks nauda, jo dalību valsts vismaz šobrīd noteikti nav gatavas maksāt vairāk. Un tāpēc vienmēr ir jāuzdod jautājums vispirms, kuras jomas tad mūsu pilsoņi ir gatavi atstāt Eiropas vai uzticēt Eiropas Savienības līmenim. Un faktiski ir nepieciešams um, veikt šo te darbu ar pilsoņiem Eiropas Savienības līmenī un vienmēr ir jāspēj pateikt, cik precīzi kas izmaksās. Un, protams, būtu jau skaisti, ja mums visu laiku nebūtu jācīnās starp tā saucamajiem, eh, starp tā saucamajiem Eiropas draugiem un uh, eiroskeptiķiem, bet uh, labākais risinājums uh, būtu tad, ja, kā es par sevi varu teikt, es sevi neuzskatu, piemēram, par Eiropas naidnieku, bet es negribu neefektīvi izlietotus līdzekļus. Paldies! Non, non, mais nous n'avons pas. Nē, jūs, Kolmelkungs, netiekat turēts aizdomās. Solē, kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Upcoming. Debates eh, par nākamo daudzgadu finanšu schēmu ir vienas no svarīgākajām debatēm, kādas mums būs tuvākajās nedēļās un mēnešos tāpēc, ka politikām ir nepieciešama līdzekļa, lai šīs politikas varētu uh, realizēt. Un faktiski budžets arī demonstrē vēlmi vai nevēlēšanos sasniegt politiskos mērķus. Un, protams, ka debatas par jauno. Mm, daudzgad finanšu schēmu ir cieši saistītas ar debatēm par Eiropas nākotni, kādu Eiropas Savienību tad mēs nākotnē vēlamies. Un budžetam tad arī būtu jāatspoguļo mūsu priekšstats par to. Nu, protams, svarīgi ir izlēmt, vai mēs gribam spēcīgāku Eiropu, kas ir spējīgāka realizēt un atsaukties uz Eiropiešu ikdienas vajadzībām. Uh, un cerībām vai nē, bet komisijas dokuments ir tā, tā, tāds labs pamats tālākām diskusijām. Tas ir labs dokuments, kurā iekļautas dažas labas idejas. Un es gribētu arī pateikties uh, līdzreferentiem par uh, sadarbību un ieguldīto darbu šajā priekšlikumā, sagatavojot rezolūciju. Mums ir jāatbild uz divu veidu jautājumiem par nākošo finanšu schēmu, respektīvi kvantitatīvā lieta un kvalitatīvie argumenti. Runājot par kvantitatīviem argumentiem, mums jāpanāk vienošanās par kopējo apjomu, kāds būs kopējais naudas apjoms nākotnes daudzgad finanšu schēmā un resursu palielinājums pēc 2020. gada. Un mums jārunā arī par budžeta struktūru, par ieņēmumu daļu. Mums pilnībā šī ieņēmuma daļa būtu jāreformē. Mērķējot sasniegt tādu budžetu, kurā pirmkārt nenotiek iemaksāto līdzekļu atmaksāšana, un uh, Mums ir jāizlemē arī, kādas eh, ir svarīgākās prioritātes, eh, kuras mēs budžetā izvirzām. Eh, vairāk jāpievērš sociālo vajadzību apmierināšanai visa neaizsargātākajām iedzīvot daļām. Teritoriālai pierējai arī ir jābūt, ir jābūt uh, pret satrisinājumiem izturīgai uz nākotni vērstai ekonomikai un tādam budžetam, kas risina klimatu pārmaiņu jautājums un tādā budžetā mēs vēlamies tādu lielāku orientēšanos uz dažādiem, uz dažādām zaļajām politikām, kas vērstas uz klimata pārmaiņu ierobežošanu. Tāpēc ir, um, bez tam ir vajadzīgs arī caurskatāmāks budžets, kas uh, ļautu pilsoņiem to labāk pāraudzīt. Tā kā tie varētu būt varbūt vissvarīgākie aspekti, kam būtu jāpievērš šajās debatēs. Paldies! Paldies, Ulīkungs, vai vēl kāds grib izteikties? Iespējams, tādā gadījumā pāris vārdi no manas puses, manuprāt, vissvarīgākais ir tas, lai mēs varētu sākt iztēloties, kāda būs rītdienas Eiropa. Ir globalizācijas process un atsevišķās suverenitātes prerogatīvās dažas dalībvalstis vairs nespēja šo suverenitāti īstenot. Eh, digitālajā ziņā Eiropa nespēja kļūt par eh, digitālo gigantu, tāpat nespēja iekasēt nodekļu, eh, nodokļus no multinacionāliem uzņēmumiem, tādiem kā Google, Amazon, uh, Mēs runājam par aizsardzību, rūpniecību, bruņošanos, pār um, cīņu pret terorismu, migrāciju runājot, iespējams, vajadzētu mazināt migrācijas avotu. Mums tiek ziņot 800 miljoni papildus afrikāņu tuvāko 40 gadu laikā, kur jūs domājat, viņi varēs eh, dzīvot Eiropā kādas ir suverenitātes, kurām ir jākļūst kopīgām, un vai mēs var, efektīvāk varēsim rīkoties tādā Eiropā, kas mūs e, aizsargā. Žans Klods Junkers vakar sacīja, ka Eiropa e, mums, mums ir jāaizsargā, un arī ir jārunā par demo, demokrātijas deficītu Eiropā. Tā tad daudz jautājumu par pašresursiem runājot. Es neesmu pārliecināts, ka pašresursi. E, nāk ar eh, papildu resursiem. Tad, kad mēs runājam par pašresursiem, tas nozīmē, ka dalība valstis nevelk naudu no savas kabatas un nesakrēķinātu, ko tās ir iemaksājušas un ko saņēmušas. Tāpēc ir skaidri jādefinē, kas ir pašresursi. Ja tie ir fiskālie pašresursi, tad tie tiks pievienoti nodokļiem, kas tiek maksāti vietējā un nacionālā ziņā, bet ne, nav runa, nedrīkst būt runa par to, ka mēs vairāk spiežam uz nodokļu maksātāju. Tā tad ikvieniem pašresursiem jābūt, jānoliek pretī nodokļu atvieglojumu nacionālā ziņā. Bet es redzu, ka ir jau 11, 20, es esmu jau runājis samērā daudz, vēl gan, gan ir vēl viens jautājums, vai mēs balsojam pirms 19. gada vēlēšanām. Vēl viens e, jautājums, kas ir būtisks, e, bet e, tomēr došu vārdu referentiem. Albrišt kungs, es pilnībā piekritu Kalmelkungam par metodiku. Pirmkārt, debats par Eiropas Savienību tālāk kompetences, un šeit mēs varam būt ar domstarpībām parlamentā. Viena domā, ka jābūt ir vairāk kompetencēm, jūs sakāt varbūt, ka mazāk, tas ir otrais solis, trešais solis, cik tas maksās, un nākošais solis, kādi ir instrumenti. Bet problēma ir, ka tas būtu ideālā pasaulē. Problēma ir tā, ka mums budžetā ir jāatbild uz jautājumiem, ko, eh, kas var netikt uzdoti. Izskatās, ka mēs veidojam Eiropas modeli budžetam, nevis budžeti modelim. Bet, kā jūs sacījāt, mēs nedzīvojam ideālā pasaulē. Es varu piekrist, ka tā tam būtu jābūt, bet uh, var būt, kā tā tas nav Izabela. Tomēr piebildīšu no savas puses atbildes uz izskanījušiem jautājumiem. Pirmkārt, padomu deva savu definīciju Eiropas nākotnē, tāpat arī parlaments, arī mums ir tiesības izteikt savu viedokli par Eiropas Savienības kompetencēm. Bet, nu, noliekot to pie malas, atbildēšu uz dažiem jautājumiem par budžeta struktūru, ir ieņēmumi. At atgādinu, ka paralēli iniciatīvas ziņojumam par DFS ir vēl viens ziņojums paralēls slikts uz balsojumu vienlaicīgi, kas attiec uz pašresursiem. Tāpēc mums ir šajā aspektā jāstāv stingri uz abām kājām. Um, un par, to, par tiem varēs sīkāk izteikties referendēprē un Levandovskis. Otrkārt, vēl šim etapā mēs neesam runājuši par saturu, Kolmelkungs, jo mēs sagaidām devumu no nozara komitejām, mēs kā budžeta komiteja, mēs neesam uh, visvarāni, ka satura ziņā. Mēs te varam patvarīgi par to visu spriest. Parlamentam jāuzklaus šeit visas komitejas. Un treškārt, ir jaunumi kopš vakardienas pēc Junkers runas, kuru mēs nesam iekļauši, jo mūsu projekts bija gatavs pirms viņa runas, bet pilnīgi skaidrs, kā nekas mums nekavē tos iekļaut, un atsevišķi jautājumi varbūt būs jāskat nevis rezolūcijā, bet iniciatīvas ziņojumā, ko šobrīd mēs esam nolikuši pie māla, Sobrišķkungs runāja par. Um, ilgtspējības jautājumi, bet ir arī nosacījumi jautājumi, eh, kurus pieminēja Žans Klots Junkers, kuri mums būs jāskata, un tās būs intensīvas debats, jo vai tas attiektos uz eh, pilsoniskām brīvībām, makrokondicionalitāti vai migrāciju. Šie jautājumi ļoti skaidri izskanēja vakar no Junkera puses, eh, Junker puses un kā jau sacīja Jānis Olbrišs, ir vēl ļoti daudz tematu, kas būs jāskata, un mēs varam tos, ko, no kuriem varam izvairīties rezolūcijā, nevaram izvairīties iniciatīvas ziņojumā. Paldies! Budžetam ir jābūt izpausmei politiskai gribai un redzējumam, un mēs mēģināsim strādāt tā, lai budžets atbilst politiskajām ambīcijām un demokrātijas plaisas tiek likvidētas atcerēsim un aicinu uz pilsonisko konvenciju. Kolēģi, nākošā sanāksme notiek 26. un 27. septembrī, ļoti svarīgs, jo liksim uz balsojumu grozījumus un kompromisu 18. gada budžeta projektam, un tā būs iespēja arī skatīt citus jautājumus, kas bija šodien darbas kārtībā, bet kuri tīri hronoloģisku apsvērumu dēļ nevarēja tikt skatīti, sēdi beidzam.